preču eksportam, pārvadājumiem, starpniecībai un tranzītam. Un visu šo pasākumu kontrolē. Lūdzu, referents 4 minūtes. Tack så mycket, herr talman. Jag kommer inte använda... Paldies, priekšsēdētāji. Es īstenībā neizmantošu visas eh, četras minūtes, kas man ir atvēlētas, jo varbūt, ka es varēšu pēc tam, kad diskusijas būs beigušās, atbildēt kolēģiem uz uzdotajiem jautājumiem. Gribēju pateikt, ka ar ziņojumu mēs gribam sasniegt sekojošu mērķi, proti mums sava likumdošana ir jāpielāgo tām izmaiņām, kas izriet no Lisabonas līguma. Tas ir visai tehnisks jautājums. Mēs vēlamies uh, panākt ātrāku procedūru pieņemšanu, un komisija noteikti ir sapratusi, ka nepieciešami deleģētie tiesību akti, lai parūpētos par to, ka Eiropas parlaments netiek pārpludināts ar kaut kādiem uh, gariem, gariem sarakstiem. Mēs runājam par tādiem grozījumiem, kas jāveic pēc iespējas ātrāk, jo savādāk saraksti zaudēs savu aktualitāti. Un Mums ir jāiekļaut tikai tie grozījumi, kas uh, bija spēkā līdz 2010. gadam. Ir jāievēro pietiekam ātrs darba temps, lai mēs varētu iekļaut protokolā visus grozījumus, kas tika iesniegt pēc 2011. gada. Bija uh, ļoti daudz grūtību, tad, kad pie ziņojuma strādāju komitejā, ļoti daudzi runāja nevis par tehniskajām detaļām, Un Daudz tika runāts par deleģēto tiesību aktu izmantošanu, bet mēs uh, sastapāmies arī ar daudziem citiem jautājumiem. Sociālisti lika man saprast, ka ir eh, jāgaida citi priekšlikumi, runājot arī par caurskatāmību, drošumu un tā tālāk. Protams, eh, uz šiem jautājumiem arī ir jāmeklē atbildes, bet es negribu. Uh, lai mēs nonākam pie vilcināšanās sociālistu pieprasīto grozījumu dēļ. Jo jo visa šī produkta sistēma nemitīgi attīstās un ir svarīgi, lai komisija nāktu klajā ar kaut ko uz 2013. gadu. Būtībā es nesaskatu nekādus pamatus tām pārmaiņām, kuras vēlas redzēt sociālisti un demokrāti. Tie ir tehniski jautājumi, bet vēlāk varam vēl atgriezties pie uh, vairākiem jautājumiem, kuras sociālisti pieminēja, bet tas ir mans ziņojums saturs, kā es jau sacīju. Paldies, un tagad komisāram te Guhta kungam vārds, lūdzu. Thank you. Uh... Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Priekšlikums, par kuru mēs šodien debatējam, ir par uh, divējādi lietojumu preču eksportu pārvadājumu starpniecības un tranzītu kontroli. Te galvenais ir drošība, lai padarītu Eiropas Savienību efektīvāku, novēršot eh, risku masu iznīcināšanas ieroču izplatībai. Un eh, tādā veidā mēs arī nodrošinātu, ka mēs izpildām starptautiskās saistības šajā sakarībā. Otrkārt, priekšlikums ir par mūsu labklājību Tas palīdzēs ieviest vienādas spēles noteikums ar mūsu konkurentiem, un tādējādi mēs nodrošināsim to, ka mūsu eksporta kontrolas neapdraud leģitīmu tirdzniecību kritiskajos mūsu ekonomikas sektoros. Es domāju, ka lielākā daļa parlamenta deputātu piekrīt tam, ka ir uh, ļoti svarīgi nodrošināt mūsu drošību un uh, tirdzniecības uh, sistēmas labu darbību. Un tāpēc ir ierosināts deleģēt komisijai kompetence atjaunināt Eiropas Savienības kontrolas sārakstus, tātad sārakstus, kuros ir iekļaut kon konkrēti produkti saistībā ar uh, divējādā lietojuma preču eksporta sistēmu. Šo sarakstu šos sarakstus ir nemitīgi jāatjaunina, ņemot vērā starptautiskos nolīgumus un tāpat arī jānodrošina, lai Eiropas Savienības mēroga kontrols tiktu iestrādāts likumdošanā. Līdzinējā sistēma ir pārmērīgi, pārmērīgi noslogot un nepild vajadzīgos uzdevumus. Došu kādu piemēru. Eiropas Savienībai bija nepieciešams vairāk nekā divus gadus, lai atjauninātu kopējos sarakstus Eiropas Savienības ekonomiskajiem operatoriem. Tas bija ārkārtīgi grūti, jo viņi līdz ar to nevarēja tirgoties ar konkrētām precēm, ar kurām savukārt varēja tirgoties viņu konkurenci citās valstīs. Tāpat ir ierosināts komisijai dot pilnvars, lai tā varētu atjaunināt uh, divējādā lietojuma preču eksporta sistēmas otro pielikumu, kur ir runa par uh, preču nosūtīšanu uz riska vietām. Arī šeit mūsu drošība ir likt uz spēles, un jautājums ir, cik ilgā laikā Eiropas Savienībai būtu jāpieprasa šī, šīs te padziļinātās kontrolas, tad, kad ir runa par šādu preču nosūtīšanu uz kādu konkrētu valsts šajā. Gadījumā, protams, laiks ir ļoti svarīgs termins, un tāpēc mums šis process būtu jāpātrina. Priekšsēdētāji, godātie deputāti, es esmu pieņēmis zināšanai šos te dažādos grozījumus, kas ir iesniegt, un es gribētu jums atgādināt, ka Turpinās šobrīd tāds ļoti plašs pārskats komisijā attiecībā uz Eiropas Savienības eksporta kontrols režīmu, kur ietvaros tiks risināts, risināt jautājumi, kas ir ārpus ierosinātās regulas tvēruma. Kā es jau paskaidroju, priekšlikuma mērķis ir ieviest efektīvāku procedūru attiecībā uz Eiropas Savienības kontrols sarakstu, kas attiec uz, uz divējādi lietojumu precēm, un tādējādi būs nodrošināti vienādi spēles noteikumi visiem mūsu eksportētājiem. Tas ir mūsu mērķis. Paldies! Paldies komisāru kungam! Un tagad došu vārdu Kaspārī kungam no Tautas partijas grupas divas minūtes. Godātais priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, es gribētu turpināt ar to, ar ko savu runu noslēdz komisārs de Guhts, mūsu visu interesēs ir nodrošināt ietekmīgu kontroli, ja Eiropas Savienību atstāja nepareizie produkti, bet ir jāpajautā sev, par ko tad ir runa šajā konkrētajā regulā. Šeit ir runa par produktiem, kas sākotnēji tiek izmanto civiliem mērķiem. Pamatā tie ir civili rakstura produkti, piemēram, dažādas detaļas automašīnām un uh, datorklaviatūras, un tātad civilu lietojumu produkti. Jautājums ir par ekspost un eksante pārbaudēm attiecībā uz eksporta. Un tāpēc vajadzētu padomāt, kas tad šajā regulas projektā ir iekļauts. Mēs runājam par to, ka eksportieris, kas atsaucas uz šo regulu, ja produkts atrodas attiecīgajā sarakstā, tad uh, viņam ir tiesības eksportēt savu produktu. Un tagad mēs strīdamies par jautājumu, vai viņš, principā, statistisku apsvērumu dēļ Viņam ir jāsniedz informācija pirms eksporta vai pēc eksporta. Jautājums ekspost vai eksante, tas, noz, tas jau runa nav par to, vai šis produkts tiek eksportēts vai nē, bet ja produkts ir iekļauts sarakstā, tad viņš drīkst to eksportēt. Tātad runa ir par to, vai mēs saviem uzņēmumiem konkurences apstākļos eksporta kontrolas ietvaros uzliekam tādas kā nelabvēlīgas apstākļus, vai mēs to gribam vai nē, jo pamatu pamatu mēs esam viensprāts, mums ir labāk jākontrolē kontrolē. Mums ir jārod iespēja ātrāk rēģēt, un tāpēc es atbalstu komisijas priekšlikumu un to, ko referents sācīja, proti, ka komisijai pēc iespējas ir jārod iespēja pēc iespējas ātrāk atjaunināt šos sarakstus, tā, lai mums tik tiešām būtu iedarbīga un ietekmīga eksporta kontrolas sistēma. Paldies, Laištfrīda kungs, sociālistu grupas vārdā. Paldies, komisāra kungs, godātie deputāti mēs redzam, tad, kad ir runa par divējādu lietojumu precēm, tad telefonu Vācijas ekonomikas ministrijā kļūst karsti. Notiek informācijas apņēma un uh, notiek mēģinājumi pārliecināt kolēģis neiestāties par tādām kontrolēm, kas notiek pirms eksporta. Un es domāju, ka tad, kad mēs par to diskutējam, tad mums ir arī skaidri jāpasaka, par ko šeit ir runa. Šeit nav runa par uh, piemēram, rakstām galdiem, kā kolēģis tas sacīja. Šeit ir runa par bīstajām ķimikālijām, tāpat arī par datoru programmatūru un programmatūru, kas tiek eksportēta no Eiropas. Ar tādas palīdzību pirms gada tika nogalināti cilvēki tādēļ, ka cilvēktiesība aktīvisti tika izsakoti, spīdzināti un daļai arī nogalināti mūsu kaimiņu valstīs, eh, tuvējos austrumos, un tas bija iespējams pateicoties šīm programmatūram. Un tāpēc ir labi diskutēt par to, vai nevarētu atļaujas izdot pirms šāda preču eksporta. Uh, Te ir runa arī par birokrātiju. Vienalga, vai mēs šo paziņojumu veicam pirms eksporta vai 30 dienas vēlāk. Te ir runa nevis par birokrātiju, bet par cilvēku aizsardzību gadījumos, ja cilvēki cieši tāpēc, ka Eiropas firmas iegūst lielāku pēļņu un par to neziņojot pirms tam. Tāpēc es domāju, ka mums ir jārūpējas par to, lai Eiropas rūpnieki eksportē savas preces, bet vienlaiks arī tiek īstenot kontroli, un tas tiek darīts iepriekš. Un tāpēc mēs sociāldemokrāti esam tik ļoti ieinteresēti tajā, lai šie jautājumi tiktu risināti šādā veidā. Es saprotu, komisija saprot tautas partijas grupu, viņi vēlas, lai viss norisinātos ātrum bez problēmām problēmas, kas eh, tiek radīts, manuprāt, gan ir svarīgāks un būtiskāks nekā tā, tie apsvērumi, kas te tik minēti pirms manis. Paldies jums! Paldies! Mums... Godātie kolēģi, mums ir ļoti maz laika. Aicināšu izteikties Šākas kundzi, kas ir nākamā runātā, bet lūdzu iekļaujieties pusotrā minūtē, kas jums atvēlēta. Paldies, priekšsēdētāji, godātais komisāri! kolēģi, šajās debatēs par uh, dubultās izmantošanas precēm es gribētu runāt par tehnoloģijām, kurām ir aizvien lielāka loma pilsoņu dzīvē un kas arī vairo informācijas varu. Šīs tehnoloģijas piedāvā ļoti daudz dažādas iespējas attīstībai, gan sociālai, gan kultūras, taču tehnoloģijas ir saistīts ar cilvēktiesībām. Ēģiptieši, tunisieši, irāņi, ķīnieši un citu valstu pilsoņi ir izmantojuši viedtālruņus un internetu, lai pieprasītu pieprasītu pamatiesības - vārda brīvība, preses brīvība, pulcēšanās brīvība, piekļuva informācijai un tā tālāk. Pateicoties šiem, šīm iekārtām, viņi varēja arī nosūtīt cits citam dokumentus. Tie, kas vēlas cilvēkus apspiest, arī var izmantot šīs tehnoloģijas. Visā pasaulē ir daudz un dažādi disidenti, cilvēktiesība aizstāv žurnālisti, difi, disidenti, kuru mobīlie telefoni, portatīvie datori ir tiek tiek viņiem atņemti vai uzraudzīti. Māsveida uzraudzība, cenzūras darbība eh, nav statistikas jautājumi, nē, tie ir dzīves vai nāves jautājumi šiem cilvēkiem. Pārāk bieži represīvās tehnoloģijas tiek izmantotas cilvēku apspiešanai, un bieži vien šīs tehnoloģijas tiek marķētas ar to, ka tās ir ražotas Eiropas Savienībā ļoti svarīgi, lai mēs neeksportētu tādas tehnoloģijas, kas var tikt izmantotas, lai uzbruktu pašai Eiropai. Ātrums ir ļoti svarīgs, ir jābeidz tirg, tirgoties ar digitālajiem ieročiem, ir nepieciešama lielāka caurskatāmi, vienādi spēles noteikumi un lielā, labāka aktualizācija jaunajām tehnoloģijām, tā lai Eiro būtu uzdevuma augstanos. Lies paldies! Nākamā runātāja Kellers kundze, kas pārstāv zaļos. Dankšķin. Paldies! Duālās pielietojuma preces no sākuma varbūt izskatās eh, nevainīgas, bet eh, aiz tām var slēpties kaut kas tāds arī kā tanki. Mēs, mums ir dažādi mērķi, ja mēs nosūtām preces autoritīviem režīmiem, kas līdz ar to var izdarīt savu spiedienu. Nokia Siemens tīkla mobilie telefoni palīdzēja Irānā apspiest protestētājs un eh, daudz cilvēku tika notiesāti uz nāvi tā rezultātā. Un tas ir tikai viens no piemēriem. Komisija ar pasākumu katalogu drošības nozarei padara, mm, tā kā veicina šādas divējādi lietojumu preču eksportu. Un te ir eh, jārada šī sasaiste starp drošības un aizsardzības tehnoloģijām. Uh, pastāv arī risks, ka mēs eh, paši kaitēsim savām drošības interesēm un mēs būtībā pārdosim šīs drošības intereses, un tāpēc mēs gribētu balsot, eh, lai deputāti balsot par mūsu iesniegtiem grozījumu priekšlikumiem. Most Earl of Dartmouth következik. Paldies, Fjellners kundze, Dartmutas grāfs ir nākamais runātājs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Šīs jautājums par divējādi lietojumu preču eksportu tiek pieminēts atkal un atkal. Tā nozīme ir tāda, lai eksportētu jau ko, kas ir šajā divējādi lietojumu sarakstā, mēs apvienotajā karalistē esam spiesti pieprasīt atļauju no Eiropas komisijas. Eiropas Savienība to pamato šādi. Tā apgalvo, ka divējādi lietojuma preču saraksts liedzot ieročiem nokļūst diktator, nokļūt diktatoru rokās. Tā kā Eiropas Savienības uzņēmumi ir pārdevuši uh, eh, Kadāfī kungam 300 miljonu eiro vērtus ieročus piecu gadu laikā, nu tad, manuprāt, šādi te apgalvojumi šķiet pilnīgi nepamatoti un arī ārkārtīgi divkosīgi. Gribu saukt lietas īstajā vārdā. Šī priekšlikuma mērķis ir piešķirt vēl lielāks pilnvars Eiropas komisijai noteikt to, kuras preces ir iekļaujams divēju lietojumu preču sarakstā. Apvienotā karaliste ir globāli tirgojošās valsts. Man bija dot pusotru minūtu priekšsēdētāji, man teica. Mēs kā tauta uzskatām, ka tas ir nepieņemami, ka neievēlēti eirokrāti var regulēt mūsu eksportu un pat uh, uzlikt savu veto kaut kādiem eksporta līgumiem. Paldies. Paldies, Dartmūtas grāfam. Sustas kungs, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, es gribētu labprāt izmantot Sustas kunga minūti. Viņš, diemžēl, nevarēja šeit ierasties, un viņš eh, labprāt būtu atdevis man šo savu minūti, ja tā drīkst. Eye, uh, will... Brīvā mikrofona procedūrā jūs varēsiet izteikties. Paldies. See, uh... Bet tagad es gribētu aicināt izteikties Kustašu kungu, ja viņš ir zālē. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas eksporta kontrola pār divēju lietojumu precēm ir ļoti svarīga, jo tā var novērst šo preču izplatību militāriem mērķiem. Tanīpat laikā ir nepieciešams rast līdzsvaru starp šo mērķi un mūsu vēlmu būt konkurētspējīgiem tirdzniecībā tieši ar tehnoloģijām. Uh, Procedūra vienkāršošana ir ļoti labs komisijas priekšlikums. Tas palīdzētu izvairīties no lēnas lēmumu pieņemšanas, kas varētu kaitēt mūsu tirdzniecībai. Taču mums jābūt ļoti vērīgiem attiecībā uz to, kā tieši šīs tehnoloģijas var tikt lietots, jo tās tik tiešām var skart cilvēku pamattiesības, ir īpaši vārda brīvību, jo šīs tehnoloģiskās preces var tikt apņemtas. Uh, Eh, mobīlie telefoni un datori ir īpaši jūtīga grupa. Es pie atbalstu savas grupas iesniegto grozījumu par šo tēmu, tāpat arī GOE un ALDE kolēģi iesniegtos grozījumus. Lielas paldies! Tīt, lai Fritkungam vārds paldies priekšsēdētāji. Es gribēju izteikties vēlreiz, es gribēju reaģēju uz to, ko sacīja mans kolēģis, jo tas bija ļoti interesanti, bet nepareizi. Attiecībā uz divējādu lietojumu precēm nav runa par to, ka Eiropa Lielbritānija, gribēs kavēt Lielbritānijas eksportu. Šeit runa ir par to, ka mēs visi Eiropas eksportētāji, ka mums būtu jābūt vienādām iespējām. Un es uzskatu Lielbritāniju par ļoti korektu, ļoti taisnīgu zemi, bet ir arī citas valsts Eiropā. Uh, kas eh, neievēro visus noteikumus un eh, neskatās, kas tieši tiek eksportēts. Un tieši šādi noteikumi rada vienādas spēles noteikumus visiem. Un tāpēc uh, es gribētu teikt, nevajadzētu vienmēr principiāli skatīties uz uh, un kritizēt to, ko Eiropa dara. Gal galā ir arī priekšrocības attiecībā uz Lielbritāniju, pateicoties tam, ko Eiropa dara. Un uh, tāpēc es domāju, ka jums vajadzētu paraudzīties uz datiem un uh, arī papētīt, par ko tieši šeit ir runa. Paldies! Paldies! Un tagad Obermajer kungam vārds lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! divējādi lietojumi preces un tehnoloģijas, kas var tikt izmantotas gan civiliem mērķiem, gan militāriem mērķiem, piemēram, datorpreces un tam līdzīgas lietas, ja tās tiek eksportētas un nonāk nevēlamās rokās, tad to ir jāierobežo, bet no otras puses ir jāraugās, lai netikt pārāk ierobežot legālā tirdzniecība. Tehnoloģiskie produkti šobrīd attīstās uz priekšu, un tāpēc ir ļoti svarīgi uh, lai Eiropas Savienība spētu reaģēt ātri. Un šobrīd ir situācija, ka trešajās valstīs eh, ir iespējas reaģēt ātrāk, un līdz ar to tiek kropļot kon konkurence. Tas viss ir atkarīgs no pamatnosacījumiem. Pirmkārt, uh, Komunikācijas starp Eiropas Savienības dalību valstīm ir jānodrošina tāpat arī efektīva sadarbība starp kontrolējošajām aģentūrām un treškārt ir jāizteno stingra sankciju sistēma, ja noteikumi netiek ievēroti. Paldies! Paldies! Komisāram tik uhtam tagad došu vārdu. Thank you, Paldies, priekšsēdētāji! Izteikšos ļoti īsi. Gribēju tikai apliecināt Eiropas parlamentam, ka Eiropas komisija ir gatava sniegt visus nepieciešamos dokumentus un informāciju jums parlamentam, tad, kad gatavosim delģētos aktus. Un tas, mūsuprāt, nodrošinās pareizu kontroli saskaņā ar mūsu starpiestāžu saistībām. Otrakārt, par to, ko Šākas kundze teica par tehnoloģijām un programmatūru. Šākas kundzei vajadzētu atzīt to, ka Eiropas Savienība ir darījusi visu, ko tā varēja, lai neļautu pārtvert telefonu sarunas un uzraudzīt internetu komunikāciju. Piemēram, mēs pieņemam sankcijas attiecībā uz Sīriju un Irānu. Šis priekšlikums, priekšsēdētāja kungs un godātie deputāti, galvenokārt ir par ātrumu, kādā varam rīkoties, kad kaut kas būtu svītrojams no saraksta un kad kaut kas būtu iekļaujams šajā sarakstā. Un mums ir nepieciešama jūsu piekrišana, lai varētu šīs izmaiņas ieviest. Lielas paldies komisāram! Debašu nobeigumā aicināšu vēlreiz izteikties referentu Fjellner kungu. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, nav tā, ka mēs nepiekrītam galvenajiem jautājumiem. Šie divēji lietojuma priekšmeti var tikt izmantoti gan kara kurināšanai, gan arī cilvēku apspiešanai, un tādēļ Mums būtu bijusi vajadzīga stingrāka likumdošana to kontrolē. Problēma ir tāda, ka šādu tiesību aktu mums vairs nav, jo Lisabonas līgums nosaka, ka sarakstu grozīšana notiek ļoti smagnējā veidā un aizņem ilgu laiku. Pasaule mainās ātri, mums tikpat ātri ir jāgroza arī savu tiesību akti. Tieši tādēļ mums ir jāpieņem šis priekšlikums. Mēs nedrīkstam uh, pārvilkt svītru debatēm par visu tiesību aktu pārskatīšanu. Tas notiks nākotnē, bet šodien, šobrīd mums ir jāaktualizē esošais tiesību akts saskaņā ar komisijas priekšlikumu. Katra lieta ir darāma savā laikā, un tagad ir pienācis laiks pieņemt šos te grozījumus. Paldies! A raportőr munkáját Paldies, paldies par referenta darbu. Šīs debats līdz ar to ir beigušās. Ļoti žēl, ka nebija iespējams dot vārdu visiem, kas bija izteikuši vēlēšanos, bet, diemžēl, mēs sākām vēlāk nekā bija ieplānots. Pūkstens sešos sanāksme turpināsies ar balsošanu.